friends, uh, guests and uh, parliamentarians. Draugi, viesi un parlamentārieši, sāksim mūsu sanāksmi. Can we have order in here? Lūkšu klusumu zālē, lai varam sākt darbu. Thank you. I want to. Paldies. Vēlos sveikt jūs visus šeit. Kas mums te par problēmām laikam jau jūkārā šeit priekšā prezidija galds. Esiet sveicināti visi šeit, visi pārstāvi no nacionālajiem parlamenta. parlamentiem, tātad nodarbinātības komitejas organizētajā sanāksmē. Sveicu arī mūsu komitejas parastos locekļus, kolēģis no Eiropas parlamenta. Šī starpparlamentārā komitejas sanāksme ir sadalīta divās daļās. Pirmā ir par nodarbinātību un in, sociālo indikātoru salīdzinošo tabulu makroekonomisko nelīdzsvarotību procedūrā, ņemot vērā jauniešu bezdarba problēmu, un otra sadaļa ir par uh, komisijas investīciju plāna ietekmi uz darba vietu izveidi. Ja jūs vēlaties piedalīties diskusijā, un es ceru, ka jūs gribēsiet, lūdzu izmantojot šādu dzelteno veidlapu, ja vēlaties piedalīties pirmajā diskusijā par sociālajiem indikatoriem Un savukārt šādu veidlapu izmantojiet, ja vēlaties piedalīties diskusijā par investīciju fondu. Centīsimies panākt labu runātāju eh, sastāvu. Eh, esam mazliet aizkavējušies, tāpēc es ierosinātu nekavējoties sākt darbu. Ievadam pateikšu tikai dažus vārdus, lai sāktu pirmo sadaļu par sociālajiem indikatoriem un to salīdzinošo ta tablo. Manuprāt, mums visiem ir ļoti svarīgi ņemt vērā sociālos jautājumus tik vismaz tikpat e, lielā nozīmībā kā makroekonomiskos rādītājs, un to apzinās arī visi šīs komitejas locekļi. Manā valstī Zviedrijā mēs sakām, ka vienai rokai ir jāzina, ko otra dara. Un e, aptuveni e, līdzīgi izteicienes pieņem ir arī citās dalību valstīs. Tas ir nepieciešams, lai panāktu labākos rezultātus. Ir nepieciešams iegūt pārskatu. kā parlamentārieši mēs nevaram no vienas puses runāt par taisnīgumu, eh, palielināšanu iekšējā tirgu, bet no otras puses nāk klajā ar priekšlikumiem, kas veicina sociālo dempingu darba tirgu. Izvairīšos no nodokļu nomaksas, negodīgu konkurenci. Nevaram no vienas puses runāt par to, cik svarīgi ir palielināt uh, pensionēšanās vecumu, tāpat laikā neiesniedzot priešlikumus, lai nodrošinātu, ka cilvēki tiešām spēj strādāt ilgāk, veicināt prasmes, ieguldīt līdzekļus izglītībā, tas ir ļoti svarīgi un nepieciešams, bet tam būs maza jēga, ja mēs tāpat laikā eh, neveiksim ieguldījums pieprasījumu veidošanām jauniešu bezdarba iemeslus nevar mazināt tikai līdz neatbilstošām prasmēm. Šeit ir jārunā arī par jaunu darba vietu trūkumu, tādu darba vietu, kur nopelnīt to naudu var dzīvot, nevis tikai izdzīvot. Un e, tādas nedrošas darba vietas, nestabilas, nebūs risinājums. Protams, ir jāņem vērā arī darba arodu veselību un darba drošību. Jo savādāk netiks palielināts kvalitatīvo darba vietu skaits, bet tikai tāda nestabilo darba vieta. Daudz cilvēku strādā nedrošos apstākļos un tā saucamajiem nulles stundas eh, līgumiem, un, bet tādā veidā mēs nevarēsim konkurēt ar citām pasaules daļām. Mēs nevarēsim konkurēt ar zemākām algām kā citās pasaules daļās nevarēsim konkurēt ar zemāku kvalitāti darba apstākļos, ja mums ir jākonkurē ar Ķīnu, Indiju un citām pasaules daļām. Jauniešiem tas neļauj uzsākt savu ne neatkarīgo dzīvi. Viņi bez stabila darba nevar noslēgt īres līgumu par dzīvokli. Bet eh, neļauj telefonu abonementu kaut vai dabūt. Viņi nevar izvākties no mājām. Tad nestabilās darba vietas palielina segmentāciju. Lai izveidotu ilgspējīgu izaugsmu ilgtermiņā, mums ir jāmazina nevienlīdzības. Un mums e, nodarbinātības un sociālā lietu komitejā arī nacionāla līmenī un, protams, arī šeit Eiropas parlamentā mums tas ir pats par sevi saprotams. Šodien dažas valstis saskaras ar ļoti lielām plaisām sabiedrībā, salīdzinot e, vienīgi varbūt ar 1920. gadiem. Es domāju, jūs esat iepazinusies e, ar Oxfam jaunāko ziņojumu, ka uh, 1% iedzīvotāju kopējā, eh, kopējais kapitāls bagātākajam 1% nākamgad būs vairāk nekā visu pārējo 99% iedzīvotāju uz zemes kapitāls. Tas, manuprāt, skaidri parāda, ka tātad mums ir nepieciešama sadarbība, koncentrēšanās ir nepieciešama visaptveroša izpratne par nodarbinātību. Nevienam jaunietim nebūtu jāsāk sava pieaugušo dzīve ar to, ka viņš vai viņa kļūst par bezdarbnieku. Tam ir nepieciešama koordinēta rīcība gan darba tirgu, gan no ekonomikas perspektīvas. Un tas ir arī tieši tas, par ko šī sadaļa īsti arī ir. Tātad runa nav tikai un vienīgi par ekonomiku, bet arī par sociālo darba kārtību un sociālo vienlīdzību. Ņemot to vērā, es domāju, ka mēs esam gatavi sākt diskusijas. Un šobrīd es došu vārdu Marijai Demanģo Martīnes, kas ir valsts pārvaldes komitejas eh, priekšstāv no Spānijas senāta. Lūdzu, vārds jums. Muchas gracias, señora presidenta. Agradecer esta... Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, ka atļāvāt man padalīties ar mūsu pieredzi Spānijai, tīpaši attiecībā uz nodarbinātību. Kā jūs zinat, Bezdarbs ir eh, viena no mūsu lielākajām bažām Spānijā. Darba vietu izveide pēdējo trīs gadu laikā ir bijis lielākais izaicinājums eh, mūsu politikai un ekonomikai, Spānijas valdībai. Pēdējos trīs gados mēs virzījām uz priekšu pamatprocesus, centāmies konsolidēt budžetu, samazināt eh, liekus izdevumus, pārskatīt finanšu sektoru darbību, bet arī īstenot reformas, lai varētu panākt izaugsmi un radīt patiesas darba vietas. Kā mēs esam to pieredzējuši Spānijā pēdējos eh, divus, trīs gadus, eh, šī reforma darba kārtības arī sāk dot savu iegūmus. Mēs redzam, ka Spānijas sabiedrība kļūst efektīvāka, mēs redzam, ka atjaunojās izaugsme, sāk eh, radīt darba vietas. Tagad šī izaugsme ir ar pluszīmi. 2014. gadā 250 tūkstoši cilvēki ir atraduši jaunu darbu. Un esam saskārušies ar sistēmu, nodarbinātības sistēmu, kur, be, kur bezdarbnieku skaits ir samazinājies par 624 tūkstošiem. Mēs nekad neesam vēl pieredzējuši tik strauju darba vietu izveidi. Mēs redzam, ka darba vietu izveidi turpinās, kaut arī izaugsme ir neliela, mazāk kā 1%, bet tas viss bija iespējams pateicoties struktūrālām reformām un darba tirgus reformām, kuras mēs īstenojām. Līdz ar to mēs esam arī konstatējuši lielāku elastību darba tirgu. Šis izveidotās darba vietas galvenokārt jauniešiem, un tā ir bijusi jau no paša sākuma mūsu politiskā prioritāte. Mums ir daudz cilvēku, kas pamet skolu un diezgan zems uzņēmē darbības līmenis. Un tās joprojām ir struktūrāls dabas problēmas Spānijai. 880 tūkstoši jaunieši bija tādi, kas nav ne izglītības sistēmā, ne arī e, kādā praksē Un tad, eh, ja viņiem nekas netiktu atrast, tad būtu sociāli atstumti cilvēki. Mums bija nepieciešams nopietnas reformas, un 2013. gada februārī mēs īstenojām aptuveni 100 pasākumu, lai veicinātu uzņēmēju darbību, tā skaitā ārštata nodarbinātību Un līdz ar to 400 tūkstoši cilvēku aptuveni šobrīd ir izmantojuši šos uzņēmējdarbības veicināšanas pasākumus. Īstie līgumi šobrīd, darba līgumi, ir, to skaits ir pieaudzis. Un ir nestabilā darba samazinājums ir par 20% aptuveni. Mēs redzam, ka jauniešiem šobrīd ir darba iespējas. Uh, Tie ir līgumi arī par stažēšanos, par praksi. Un tā, manuprāt, ir laba pieredze. Panākt mēs to varējām izmantojot nacionālu garantiju sistēmu, kur ir paredzēti stimuli. Līdz ar to es uzskatu, ka ir nepieciešams iesaistīt visas puses, ir nepieciešama konkrēta rīcība, un visām dalību valstīm būtu e, nopietni jāsadarbojas, saņemot atbalstu no Eiropas Savienības iestādēm. Mums ir nepieciešams, protams, nacionālā līmenī labi pārdomāt stratēģijas, bet arī nepieciešams Eiropas Savienības mēroga iniciatīvas. Ir nepieciešams finansējums, ir nepieciešams samazināt jauniešu bezdarbu. Un tieši tādēļ mēs izmantojam šo jauniešu garantiju sistēmu Spānijā šogad, 2015. gadā, mēs eh, virzamies uz priekšu. Mēs ceram, ka esam pārvarējuši krīzes eh, zemāko punktu, bet, protams, mēs neatceļam sociālo aizsardzību. Sociālās aizsardzības jomā mēs esam joprojām 2011. gada līmenī. Šogad visvairāk riskam pakļautie cilvēki ir eh, tajā, uz kuriem koncentrējās Spānijas valdības politika. Piemēra tālāk - fiskālā politika. Janvārī mēs īstenojām fiskālo reformu nākamajam un aiznākamajam gadam, kas nozīmē 9 miljārdus eiro, kas nonāks uzņēmēju, dar, uzņēmēju rokās, jaunu ģimeņu rokās, lai nodrošinātu to, ka makroekonomiskā izaugsme virzās uz priekšu. Mēs uzskatām, ka tas būs arī labs risinājums veicinot izaugsmu ekonomikā kopumā. Sociāla aizsardzība ir īpaši svarīga lielām ģimenēm. Ģimenēm, kur kāds ir aprūpējams, piemēram, cilvēks, kāds ar invaliditāti. Uh, Tas parāda arī to, kā mēs virzamies uz priekšu šajos jautājumos. Fiskālā politika ir svarīga ne tikai ekonomikas izaugsmas veicināšanai, bet arī svarīgs instruments sociālas kohēzijas nodrošināšanai. Otrs piemērs mums ir strateģisks plāns nodarbinātības veicināšanai. Mēs cenšamies atgriezt darba tirgu ilgtermiņu bezdarbnieks, kas bija aptuveni 60% no visiem bezdarbniekiem 15. janvārī mēs eh, pieņēmām plānu ilgtermiņu bezdarbniekiem, tiem, kas ir izmantojuši visus sociālās aizsardzības pasākums un kuriem ir kāds īpašas specifiskas problēmas saistībā, piemēram, ar ģimenes apstākļiem. Līdz ar to viņiem tiek izstrādāta īpaša programma, un viņi saņem eh, aptuveni 40-30 eiro mēnesī papildus, lai eh, tiktu galā ar šīm problēmām. Tātad tiek veicināta sociālā kohēzija, un tā ir mūsu prioritāte. Protams, ka daudz kas vēl ir darāms, bet mēs apzināmies, kurā virzienā mēs vēlamies iet, un eh, šis ceļš, mūsuprāt, palīdzēs mums nonākt līdz izvēlētajiem mērķiem. Manuprāt, Spānijā mums ir jāturpina iesāktais darbs, jānodrošina, ka uzsāktie pasākumi tiek turpināti un tiek e, panākta stabilitāte. Stabilitāte ir absolūti nepieciešama, lai mēs varētu panākt atvesļošanos. Paldies! Thank you. Liels paldies! Tagad dodu vārdu divu minūšu garām runām. Vispirms Katarīna Šabara no Ungārijas Nacionālās asamblējas. Tisztelt eh, elnök asszony, kedves kollégák! Eh, Priekšsēdētāji, dāmas un kungi, paldies! Esmu Eiropas lietu komitejas deputāte, un mēs esam ieviesuši Eiropas pusgada procedūru. Mums notiek regulāras sanāksmes par šiem jautājumiem. Un uh, mēs arī sekojam darba kārtības 2020 izpildēji. Mēs koncentrējamies arī uz investīciju plānu kura mērķis ir nodrošināt finansējumu maziem vidējiem uzņēmumiem, un MVU ir svarīga Ungārijas ekonomikas sastāvdaļa, ir tīpaši no darba vietu radīšanas viedokļa. Un ir jāraugās uz to, lai nauda netiktu tērēt tādiem projektiem, kam tā sākotnēji nav bijusi paredzēta. Un uh, projekti, kuriem ir piešķirts finansējums, ir jāturpina finansēt. Tāpat mums ir eh, jādomā arī par geogrāfiskā līdzsvaru panākšanu finansējumu sadalē. Paldies! Tagad eh, vārds Lobašam Blāham no Slovākijas Nacionālās padomes. Lūdzu! Paldies! Man ļoti ieinteresēja priekšsēdētājs teiktais par nestabilām, nedrošām darba vietām, un man šķiet, ka tas ir ļoti aktuāli arī mūsu valstī. Tagad um, darbinieku darba līgumi tiek aizstāti ar pašnodarbināto statusu. Tas nozīmē, ka netiek garantēta sociālā apdrošināšana jo uzņēmumiem ir jāmaksā puse no šīs maksas par saviem nodarbinātajiem, bet ja šie strādājošie tiek aizstāti ar pašnodarbinātiem, tad uzņēmumi šīs iemaksas neveic. Mēs cenšamies mainīt likumus un definīcijas, bet uzņēmumi ir ieinteresēti šādas eh, nestabilas situācijas saglabāšanā, un tādēļ Eiropas līmenī būtu jācīnās pret šādām ļaunprātībām bet, uh, kā jūs pieminējāt, notiek arī uh, sociālais dempings. Bieži vien Slovākija un citas postpadomi valstis vaino sociālā dempinga īstenošanā. Bet paradoks ir tāds, ka ja mēs cenšamies mainīt situāciju, tad vienmēr šie rietumu valstu vēstnieki iestājas par rietumu valstu uzņēmumu interešu aizstāvību. Esmu centies uh, panākt situācijas maiņu, bet uh, pret mani vēršas rietumu valstu vēstniecības, un tātad tā varbūt ir arī Eiropas mēroga problēma. Paldies! Paldies! Vārds Andrejam Hunko no Vācijas Bundestāga divas minūtes. Paldies, priekšsādātāji. Es pārstāvu Vācijas kreiso opozīciju, Dilinke, kas nav valdības partija. Šodien mēs runājām par jauno instrumentu izmantošanas bilanci Un ja mēs palūkojamies uz šiem instrumentiem, tad mēs redzam līdzsvaru trūkumu. No vienas puses ir fiskālās politikas instrumenti, piemēram, fiskālās stabilitātes pakts, eh, divpaka, sešpaka, bet ir diezgan maz eh, ekonomiskās politikas instrumentu un pavisam maz sociālās eh, politikas instrumentu Eiropas līmenī. Un, uh, Es domāju, ka nepietiek um, ar šādiem instrumentiem. Ir, protams, sociālie rādītāji, tie tiek konstatēti, bet netiek analizētas sekas, uh, cēloņas atvainojos, un nav arī nekādi mehānismi, lai labotu šo situāciju paredzēti. Un, manuprāt, tā ir uh, nopietna problēma. Un, ja mēs palūkojamies uz Dienvidu Eiropu, uh, Šeit tika runāts par situāciju Spānijā, kur ir jauniešu bezdarbs virs 50%, ja palūkojamies uz to, kas notiek uh, Grieķijā un uh, kādi ir rezultāti Grieķijas vēlēšanās un kādas um, demonstrācijas notiks svētdien Madridē, tad uh, jāsaprot, ka arī Eiropas līmenī ir jāstiprina sociālā dimensija, nevar uh, pieļaut sociālo tiesību ierobežošanu. Un ir jāreaģē, jārīkojas, nevar vienkārši pieņemt šo situāciju zināšanai. Paldies! Thank you, now I'll give... Paldies! Tagad vārds pirmajam Eiropas parlamenta deputātam. Tas ir Javiers Lopes, mūsu komitejas deputāts no Spānijas. Paldies. Daži komentāri par to, ko nu pat dzirdējām par situāciju Spānijā. Es atvainojos, bet man šķiet, ka mēs dzīvojam divās pilnīgi atšķirīgās valstīs. Manā valstī ir 24-25% bezdarbs, milzīgs jauniešu bezdarbs simtiem tūkstoši cilvēku ir devušies prom uz citām valstīm uh, meklējot darbu, un uh, valstī pēdējos gados veiktās uh, darba tirgus reformas ir izraisījušas plašas demonstrācijas, arotbiedrību protestus. Piemēram, pagājuši gadu. Uh, mēs uh, konstatējām, uh, ir situācija tāda, ka tās labošanai būs nepieciešams gadu desmit. Es uh, nekritizēju tikai valdību. Un jāsaka, jāmeklē risinājumi. Nevar vienkārši tikai neko nedarīt. Pašreizējā situācijā valdībai ir jāapzinās, kāda ir realitāte un ir vispirms jādomā par visneaizsargātajām tākajām iedzīvotāju grupām. Mēs esam piedzīvojuši to, ka desmitiem tūkstoši cilvēku tika izlikti uz ielas no saviem dzīvokļiem, gan manas valdības, gan jūsu valdības laikā tas ir noticis. Bet mums ir jāiepazīstas ar reālo situāciju uz vietām, jāizvērtē, kāda ir IKP situācija šodien. Varbūt nākamajā gadā būs uh, kāda IKP pieauguma tendence, bet šobrīd tā tas nav. Un joprojām pastāv nepieņemami augsts bezdarbs valstī. Uh, starptautiskā darba uh, organizācija prognozē, ka pēc pāris gadiem tik un tā bezdarba līmenis būs aptuveni 21%. Mums ir jādomā par to, kā mm, mazināt plaisu starp bagātajiem un nabagajiem, jo tā šobrīd vēl tikai turpina pieaugt palūkojieties uz to, kāds sociālais modelis ir izveidots Eiropā, kāda ir, uh, kādas ir pilsoņu tiesības, kāda ir līdztiesības situācija. Cilvēki vairs neusticas politiķiem, un par to mums ir jādomā. Un uh, šādas runas jūs varat paturēt savām, uh, saviem politiskiem mītiņiem. Paldies, saka priekšsēdētāja, vai ja vēl kāds Eiropas parlamenta deputāts vēlas uzte, izteikties, lūdzu piesakieties, vai kāds Nacionālo parlamentu deputāts vēlas vēl runāt. Tagad vārds Ticijānai Beginai no Eiropas parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji. Es vēlos atgriezties pie tā, ko teica divi iepriekšējie runātāji par uh, pensijām un rādītājiem. Tas uh, ka ir jāstiprina uh, ekonomiskās monetārās savienības sociālie aspekti un tagad pastāv tā saucamā ekonomiskās nelīdzsvarotības procedūra. Un kā cīnīties pret nabadzību. Protams, šie rādītāji ir ļoti noderīgi, lai e, izprastu situāciju katrā valstī, bet tie nekādi neietekmē uh, e, sociāla-ekonomisko izvēlu, ko konkrētā valdība izdara. Un uh, ir jāizvērtē ilgtermiņa attīstības perspektīvas. Ir ne tikai jāskatās uz to, kāda situācija ir šobrīd, bet ir nepieciešami rādītāji, kas palīdz mums izvērtēt nākotnes attīstību. Jādomā par to, kā mazināt netaisnības, algu atšķirības, kā mazināt nabadzības izplatību dalību valstīs, tā skaitā domājot par trūcīgajiem strādājošiem, un tādēļ ir arī jādomā vairāk par sociālo politiku. Ir nepieciešams veikt konsekventāku analīzi, izraugoties prioritāros rīcības virzienus. Jūs jau pieminējāt jauniešu bezdarbu. E, tas man šķiet ir iekļauts jau šajā rādītāju kopumā, tāpat jādomā par to, kāda ir piekļuve augstākai izglītībai, cik daudz jauniešu pamet skolu bez uh, izglītības pabeigšanas. Tāpat jādomā par kopīgo jauniešu izglītības līmeni. Runa ir ne tikai par pārāk lielu deficītu, bet ja pastāv uh, nevienlīdzība izglītības uh, līmeņa ziņā. Mēs jau dzīvojam ne tikai brīvās tirzniecības zonā, pilsoņi domā arī par uh, sociālo attīstību, par nodarbinātību citiem jautājumiem. Paldies! Skivī Kotra Kokomā tagad uzstāsies no Kipras Nacionālā parlamenta. Paldies. Vispirms vēlos komentēt jūsu teikto par Oxfam ziņojumu par nevienlīdzību. Manuprāt, šis ziņojums būtu jāizmanto, lai analizētu līdz šim veiktos pasākums un īstenoto politiku, lai saprastu, analizētu, ar kādām reālām problēmām Eiropas Savienības dalību valstu iedzīvotājs saskaras. Es neminēšu konkrētus skaitļus, eh, kas minēti šai ziņojumā, jo tā, eh, tie ir visiem zināmi, bet eh, satriecoši ir tas, ka miljārdieri kļūst ar vien bagātāki, bet pieaug arī ar vien to cilvēku skaits, ka, kas vairs nespēja iztikt ar saviem ienākumiem un kas eh, dzīvo badā. Un eh, šādas tendences mēs tiešām varam konstatēt. Eh, palūkojoties uz visiem izvērtēšanas ziņojumiem, izaugsmes ziņojumiem, stratēģijām, divpaku, sešpaku, mēs nonākam pie viena un tā paša secinājuma, ka mēs būtībā problēmu nesam atrisinājuši. Un pirmkārt ir jādomā par to, kā samazināt bezdarbu. Nu, tādas politikas kā mūža izglītība būtībā nevienam neko nepalīdz, jo jaunieši atrodas ar vien nedrošākā situācija Tālāk darba spēku mobilitāte, vai tas ir izcinājums, uh, vai tad cilvēkiem jābrauc prom no savas valsts? Protams, ne visās valstīs bezdarba līmenis ir augsts, bet bezdarbs pastāv visur, tā kā arī tas nav nekāds īsts risinājums. Vēl viens, uh, vēl viena lieta - apmācības programmas Eh, notiek tāda tendence, ka pazeminās algas. Eh, tiek eh, cilvēkiem atņemtas mājas. Kiprā, piemēram, ir tāda specifiska situācija, ka viņu cilvēku, kuru mājas atrodas okupētās teritorijās, ir spiest maksāt joprojām nodokļus. Paldies! Tagad došu vārdu. Portugīs. Prosjos. Figureido kungām no Eiropas parlamenta. Paldies. Priekšsēdētāji. Šobrīd uh, Portugāli piedzīvo ļoti sarežģītu korekcijas periodu un uh, varam konstatēt uh, cerīgus rādītājus kas liecina par to, ka situācija nākotnē varētu uzlaboties. Mēs esam veikuši plašas reformas, piemēram, darba tirgus reformu, nodarbinātības situācija ir uzlabojusies salīdzinājumā ar to, kāda tā bija pirms pāris gadiem. 2011. gadā šis process tika uzsākts. Mēs esam uh, Eh, pabeiguši šo procesu, esam to izvērtējuši. Mēs eh, iedarbinājām arī eh, sociālās palīdzības ārkārtas programmas, kādas vēl pirms pāris gadiem nepastāvēja. Tā tad ir uzlabojumi, bet vēl ļoti daudz, kas ir jādara, tīpaši attiecībā uz jauniešu bezdarbu. Uh, Šobrīd mums prioritāte ir profesionālā izglītība, kas palīdz apmācīt jauniešus, kuri sāk strādāt uzņēmumos. Paldies! Vārds Mēzlovas no Lietuvas parlamenta. Labdien, dāmas un kungi! Man ir liels gods uh, jūs šodien uzrunāt. Patiešām mēs daudz ko darām, mums ir izstrādātas stratēģijas, koncepcijas un daudz ko esam sasnieguši. Tomēr tas notiek ļoti lēni vēl. Mēs vēl neesam sasnieguši Eiropas Savienības vidējo līmeni. Mūsu galvenā problēma ir resursu trūkums Mēs esam atguvuši savu neatkarību eh, pirms 23 gadiem. Eh, piemēram, Zviedrijā šīs eh, izmaksas ir 10 1200, Dānijā 11000, bet Lietuvā 208. un pensijas, piemēram, ir vairāk reiz augstākas citās valstīs nekā Lietuvā. Un jautājums, uz kādu sociālās apdrošināšanas modeli mēs tiecamies, kad tauta balsoja par pievienošanos Eiropas Savienībai, mums ļoti patika uh, kohēzijas politika, kas bija atrunāta tre, trešajā un devītajā līguma pantā par uh, sociālo apdrošināšanu, sociālo labklājību. Un tieši sociālā joma katrai valstī ir ļoti svarīga, varētu teikt, ka tās ir nacionālās drošības jautājums. Nabadzības uh, pieaugums ir tīpaši mazajās valstīs un sociālā izstumtība pārtop so, politiskajā izstumtībā. Es domāju, ka mums ir jānosaka minimālā sociālās aizsardzības standarta Eiropas Savienībā, un tiem ir jābūt obligātiem, piemēram, attiecībā uz pensiju. Ir par to jālēma Eiropas parlamenta, Eiropas līmenī. Un daudzi šie jautājumi būtu tiešām jārisina Eiropas līmenī, jo tas ir arī nacionālās drošības jautājums Haidens no īrijas nacionālā parlamenta. Paldies, priekšsēdētāji! Mani patiešām interesēja tas, ko teica kolēģi no citām Eiropas Savienības valstīm. Īrijā mums ir bijusi līdzīga pieredze, bet eh, pēdējā pusotra gada laikā mēs esam eh, pilnībā izgrozījuši mūsu ekonomiku. Mums tagad ir 5% izaugsme, un tāpat arī bezdarba rādītāji ir palielinājušies par vairākiem procentu punktiem. Bet es uzklausītu, ko jūs teicāt priekšsēdētāji par Eiropu kopumā un par nākotni, un ka mūsu nākotne noteikti nebūs laba, ja mēs to balstīsim uz zemes kvalitātes darba vietām. Mums ir eh, jāatcerās, ka darba tirgu īrijā pieaug uh, neskaidrība, nedrošība, jo īpaši darba ņēmēju vidū, un jo īpaši ir runa par līgumiem, kur ir uzrādītas tikai nulle darba stundas. Uh, Mēs vēlamies, lai ministrs uzņemtos atbildību par šādām zem atmaksātām darba vietām. Šie jautājumi noteikti ir jārisina. Šie jautājumi ir jārisina arī Eiropas Savienības līmenī, un mums ir jādomā par mūsu valstu ieguldījumu Eiropas 2020 stratēģijā, jo īpaši mēs vēlamies uzsvērt jautājumu par zemes kvalitātes darba vietām. Vajadzētu noteikt eh, kvalitatīvu darba vietu mērķus un vajadzētu veicināt arī darba vietu ilgspējīgumu, tā lai varētu vērsties pret bezdarba līmeni kopumā Eiropas Savienībā. Priekšādātā jūs pieminējāt pieminēt arī to, ka attiecībā uz jauniem cilvēkiem mums eh, ir vērojams tāds scenārijs, kur jaunieši saskaras ar ārkārtīgi lielām grūtībām, lai mm, varētu, piemēram, nopirkt īpašumu vai nodrošināt savu mājokli. Mēs saskaramies ar to, ka pastāv uh, plaisas starp paudzēm. Mēs redzam, ka ir ļoti daudz jauniešu, kuriem nav drošu darba vietu. Lai risinātu šos jautājumus, mums jāakceptē arī tas, ka uh, Eh, mums ir jārisina eh, šādu cilvēku problēmas, kuriem nav, piemēram, izglītības, bet eh, mēs nevarēsim šo lietu atrasināt, risinot to vertikāli no augšas uz leju. Mums ir jādomā arī par ilgtermiņa problēmām, kas saistās ar bezdarbu un jauniešu bezdarbu, un lai to darītu, mums vajadzētu uzsvērt izglītību jau no pašiem dzīves pirmsākumiem. Paldies, tagad Juta Štainruka šīs komitejas eh, locekle šeit Eiropas parlamentā. Viņa ir no Vācijas. Lūdzu, Juta. Paldies! Es domāju, ka mūs visus vieno tas, ka mēs zinām, ka Eiropa vēlas izkļūt no krīzes, un mēs vēlamies atjaunot pilsoņu uzticēšanos eh, Eiropas Savienībai. Un, lai to darītu, mums ir jārīkojas kopā. Tas ir jādara gan Eiropas Savienības līmenī, gan arī Nacionālo parlamentu līmenī. Mums vajadzētu arī daudz spēcīgāk domāt par mūsu nolūkiem un par mūsu rīcības veidu. Cilvēki vēlas sociālo drošību, viņi vēlas, lai mēs apkarotu uh, algu un sociālo dempingu. Bet tas, protams, nenozīmē, ka kāda cilvēka kategorija būtu jāizslēdz no darba tirgus. Uh, Mums visiem vajadzētu attīstīties tālāk uz priekšu. Mēs vēlamies radīt darba vietas, jo īpaši jauniešiem, taču šīm darba vietām ir jābūt labām un ilgspējīgām darba vietām. Tie nedrīkst būt nulles stundu līgumi, kā tikko minēja kolēģi. Tieši tāpēc mums ir jārīkojas kopā Eiropas Savienībā. Novembrī tika uh, publiskots mehānisms ziņojums, kur tika norādīts uz līdzsvaru trūkums starp dalībvalstīm. Un uh, Mums vajadzētu būt daudz ambiciozākiem, mums vajadzētu veidot eh, ekonomisko politiku, kas nodrošinātu izaugsmi un darba vietas. Viena no pašām eh, satraucošākajām problēmām ir nodarbinātības eh, veicināšana. Vajadzētu panākt, lai nodarbinātībai ir tāda pati prioritāte kā ekonomiskai un monetārai politikai. Uh, vajadzētu iekļaut šos jautājumus arī dalībvalstu rekomendācijās un eh, pusgada ietveros, Eiropas pusgada ietveros to visu padarīt par obligātu. Mums ir jānosaka arī konkrēti mērķi bezdarba apkarošanai, un šos mērķus mēs nedrīkstam nevienā brīdī aizmirst. Uzskatu, ka mums vajadzētu domāt arī tālāk par indikātoru attīstīšanu, taču es negribētu šeit meklēt argumentus, lai teiktu, uh, Eh, kāpēc mums nav vajadzīgi eh, šie indikātori. Mums ir jāizmanto jau esošie instrumenti. Jau ar esošo instrumentu palīdzību mēs varam daudz ko analizēt, un mēs varam nodot tālāk šos mērķus dalību valstīm. Vajadzētu nodrošināt, lai visi eh, nodarbinātības un sociālai indikātori, kas mums jau pastāv, tiktu patiešām izmantoti. Es domāju, ka mums gan Eiropas gan dalībvalstu parlamentāriešiem vajadzētu strādāt kopā, vajadzētu ņemt vērā nacionālās valstu intereses un mēģināt risināt eh, šos jautājumus Eiropas līmenī. Paldies, Borga kungs no Maltas. Viņš pārstāv Maltas parlamentu. Runātājiem nav ieslēgts mikrofons. Uh, So can... Lūdzu, nospiediet sarkano podziņu, tad mēs varēsim jūs dzirdēt. Paldies, eh, priekšādātāji. Esmu no Maltas, no vismazākās valsts Eiropas Savienībā, taču es uzskatu, ka mm, Neskatoties uz to, ka mūsu valsts ir maza, mums ir daudz ko piedāvāt. Mums ir jāspēlē sava loma, lai Eiropas Savienība varētu iziet no finanšu un ekonomiskajām grūtībām. Maltā mēs uzskatām, ka izglītība ir pats labākais rīks sociālajai iekļaušanai, jo īpaši tāpēc, ka izglītība nodrošina vajadzīgos rīkus. Lai jaunieši būtu neatkarīgi, lai viņiem būtu darba vietas, lai viņi varētu paši sevi uzturēt darba tirgū. Pēdējo desmit gadu gaitā Maltā darba tirgū mēs eh, esam izgājuši ekonomikas pārstrukturizācijas procesus. Mums nācās arī ievies struktūrālas reformas darba tirgū. Darba tirgus balstās uz ražošanu, masu ražošanu. Mēs nodarbinām ļoti daudz cilvēku fabrikās. Tātad viņi strādā pie masu ražošanas. Un mums ir jāstrādā arī pie specializētiem uh, sektoriem, piemēram, aviācija, uh, farmaci, farmācijas industrija un tā tālāk. Šajās nozarēs ir vērojama pievienotā vērtība, taču ja mēs neliksim uzsvaru uz izglītību un apmācību, tad mēs eh, riskēsim ar sociālo izslēgšanu, tāpēc ka šiem darba ņēmējiem diemžēl, nebūs iespēja palikt konkurētspējīgiem. Mēs sniedzam palīdzību arī pašnodarbinātajiem un mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, jo tie ir ļoti nozīmīga mūsu ekonomikas un sabiedrības daļa. Mēs veicinam arī uzņēmējdarbības garu. Mēs uzskatām, ka šādā veidā mēs veicinam radošumu un neatkarību, mēs dodam brīvību cilvēkiem cilvēki šādā veidā var patiešām nodrošināt sev labklājību un viņiem var labāk veikties tirgū. Eiropas Savienība mums ir daudz palīdzējusi, lai mēs varētu to visu iedzīvināt. Eiropas Savienības fondu izmantošana mums ir ļausi vairāk investēt darba tirgū un arī mūsu darba ņēmējos. Es ceru, ka um, tuvāko sešu gadu laikā uh, mēs varēsim izmantot kohēzijas eh, pakotni 2020 eh, stratēģijas ietvaros, mēs varēsim labāk izmantot šos līdzekļus un veidot daudz konkurētspējīgāku tirgu. Paldies! Pēdējais runātājs eh, šajā pirmajā sesijā ir Pavels. Iljans Pavels no Rumānijas, Eiropas parlamenta deputāts. Paldies, priekšsēdētāji! Es gribētu sākt ar tieši tādiem pašiem vārdiem kā jūs. Diemžēl Eiropā mēs eh, nevaram konkurēt ar austrumu zemajām algām. Mūsu likumdošana eh, mums eh, nosaka ļoti stingrus darba standārtus. Ļoti daudzas rietumu sabiedrības tī, līdz ar to vēršas uz Austrumēropas pusi, tā skaitā arī uz Rumānijas pusi. Un tas tiek darīts ne tikai tāpēc, ka e, darba spēks ir daudz lētāks pie mums, bet arī tāpēc, ka, mm, un to es varu teikt pēc e, vairāk runātā minētā, mēs piedāvājam dažādus fiskāls atvieglojumus sabiedrībām, kas vēlas pie mums strādāt. Tātad mūsu algas ir daudz zemākas, bet tas mums neko nedod. Mēs redzam, ka plaisa starp uh, austrumiem un rietumiem tikai paplašinās. Mums rodas iespējas, ka Rumānija vai arī citas austruma Eiropas valstis nodrošina daudz zemāku darba spēku un pēļņa līdz ar to ir daudz lielāka. Taču privātajai nozarei vajadzētu saprast, ka um, peļņas samazināšana varētu dot eh, labumu daudzām valstīm, varētu sniegt tām atbalstu. Un tas nozīmē proti to, ka rumāņu strādnieki nedotos uz citām valstīm. Jaunieši galu galā dot priekšroku darbam savā valstī. Statistika ne, ne, nedod reālos skaitļus. Ir ļoti daudz jauniešu, ļoti daudz darba ņēmēju, kas vienkārši neeksistē statistikā. Viņi dzīvo pie saviem vecākiem vai pie saviem vecvecākiem. Protams, ka viņi labprāt būtu neatkarīgi nodibināt savu ģimeni, taču, diemžēl, viņi to nespēja izdarīt. Uh, Viņi labprāt pirktu eh, sev mājokli, bet arī tas nav iespējams. Vajadzētu atcerēties par jaunatnes garantijām, tas ir ļoti labs projekts, un par to mēs Eiropas parlamentā varam būt eh, lepni, taču ar tā finansējumu nepietiek. Mums vajadzētu šeit ieguldīt vairāk līdzekļu, lai veicinātu jauniešu neatkarību. Dalību valstīm vajadzētu palīdzēt, lai jaunieši varētu piekļūt valsts amatiem vajadzētu nodrošināt, lai ir jauniesācēju amati un lai pensionāru vietas kļūtu par jauniešu darba vietām. Īstībā ir pieteicies runāt vēl viens runātājs, Mario Rugo no Portugāles parlamenta. Lūdzu, jums pusotra minūte atvēlēta. Um. Paldies! Domāju, ka mēs visi jūtam, ka vajadzētu stiprināt sociālo dimensiju. Jo vairāk mēs eh, skatāmies statistikā, eh, jo vairāk mēs aizmirstam par ideoloģiju. Mums vajadzētu atcerēties, ka ir ļoti daudz bezdarba, ir ļoti daudz riskantu darba vietu, un sociālā nevienlīdzība arvien pieaug. Arī jauniešu bezdarbs ir arvien lielāks. Tādi ir fakti. Uh, Es domāju, ka to visu mēs varam ļoti labi redzēt. Portugālē 35% uh, ir jauniešu bezdarbs, un tas ir ārkārtīgi liels palielinājums bezdarba rādītājos. 13 pēdējos mēnešos galvenokārt pieaudzis tieši jauniešu bezdarbs. Trojka mēģina mums uzspiest dažādus taupības pasākumus Portugālē un e, šie pasākumi nabadzības un bezdarba problēmas tikai sāsina. Eiropas parlamentam un komisijai vajadzētu noteikt nosacījumus, kas liktu visām valstīm kaut ko darīt sociālo lietu labā. Vajadzētu šajā dimensijā iekļaut arī sociālos aspektus. Lielas paldies! Šīs bija patiešām efektīvas un interesantas diskusijas. Tagad mēs esam uzzinājuši daudz vairāk par dažādām Eiropas daļām, un to mēs varējām izdarīt, ļaujot cilvēkiem runāt tikai pusotru minūti. Tagad mēs pārtraucam šo sanāksmes daļu un uzsāksim otro daļu, kur mēs runāsim par Eiropas strateģisko investīciju fondu un jaunatnes bez darba mērķiem darba vietu izveidē. Sākumā došu vārdu Edmundam Vitprotam. Viņš ir Eiropas lietu uh, komitejas vadītājs Polijas senātā. Viņam atvēlētas piecas minūtes pirmajai uzrunai. Lūdzu. Paldies, priekšēdātāji! Es runāšu tālāk poliski, un Varbūt jūs varat uzlikt austiņas, ja jums tas ir nepieciešams. Dāmas un kungi! Pašreizējā ekonomiskajā un sociālajā situācijā Eiropas Savienībā visas iniciatīvas, kas ir paredzētas um, ekonomikas stagnācijas samazināšanai, ir cildina ideja, jo bezdarba rādītāji ir ļoti augsti - 25% no cilvēkiem ir bez darba. Bet, protams, viss ir atkarīgs no jūsu rīcībā esošiem skaitļiem, taču mēs redzam, ka ir 8 vai 10 procentu samazinājums ekonomiskajā aktivitātē. Tomēr jauniešu vidū bezdarbs ir 20 procenti, un tas ir ļoti augsts rādītājs. Atsaucieties uz to, kas tika minēts iepriekš, mēs vēlamies reformēt mūsu aroda izglītības jomu. Mēs vēlamies, lai jaunieši kļūtu aktīvāki. Uh, Ļoti liels jauniešu īpatsvars turpina savas eh, studijas universitātē, un eh, vajadzētu panākt, lai, liek uz, liek, lai eh, tiktu likts uzsvars uz eksaktajām zinātnēm, nevis humanitārajām zinātnēm. Polijas valdība ir nākusi klajā ar paziņojumu, ka šī jaunā pieeja ir laba. To vajadzētu arī apkopot ar ikgadējo izaugsmes pētījumu. Uh, Kopumā mums patīk ideja, eh, ko ir sagatavojis Junkers par Eiropas strateģisko investīciju plānu. Mēs uzskatām, ka tas varētu dot daudz laba, jo tiks likts uzsvers uz strateģiskām investīcijām. Es domāju, ka pašreizējā posmā mums vajadzētu likt uzsvaru uz dažādām šaubām un problēmām. Pirmās šaubas, par ko es gribētu runāt, ir tas, ka mums vajadzētu sniegt atbildus jautājumu. Uh, Ja mēs turpināsim vecas programmas, vai e, šī ideja būs laba, vai tā būs attaisnota? Var rasties iespējas, ka, ja mēs saskaramies ar problēmu e, jauni pirmsākumi, tad īstenībā mēs neatrisinam vecās problēmas. Bet mēs neesam pārliecināti, ka mēs kaut ko panāksim. Mums nav arī vajadzīgās noteiktības, ka viss izdosies. Paskatīsimies uz Lisabonas stratēģiju. Tā mums solīja kaut ko labāku. Diemžēl šis plāns nebija ticams. Un šeit mums ir vajadzīga arī politiskā griba. Ja politiskās gribas nav, tad um, mūsu eh, veiksmes rādītāji ir daudz uh, sliktāki. Tāpat arī ir vajadzīga vienprātība gan parlamentā, gan padomē. Šī iemesla dēļ komisija varbūt atteicās no dažiem projektiem, par kuriem sākumā tā bija izziņojusi. Mēs vēlētos, lai mums ir papildu finansējums šajā programmā. Ir paredzēts jauns fonds, un mēs vēlamies izmantot novatoriskus mehānismus, lai mēs varētu gūt peļņu, lai varētu tik nodrošinātas garantijas un aizdevumi. Es uh, uzdevu jautājumu par uh, šiem tematiem. Uzskatu, ka svīrošanas uh, proporcija leverage rate ir pārāk optimistiska. Tātad te ir runa par 20 miljoniem eiro un 294 uh, miljoniem privāto fondu līdzekļu. Un tas mums varētu nodrošināt vairāk kā 300 miljonus eiro. Es domāju, ka tas ir pārāk optimistiski. Es uzskatu, ka uh, Te ir runa par ļoti riskantiem investīciju projektiem. Privātais kapitāls uh, noteikti netiks nodrošināts tik uh, ātri, jo uzņēmēji divreiz pārdomās, vai viņi vēlas investēt šādos projektos. Tāpat arī tiek runāts par citiem komisijas priekšlikumiem, par 2012. gada priekšlikumiem par eiro obligācijām. Es domāju, ka 15 reižu uh, pareizinātāja šī ietekme, kas ir paredzēta Junkara plānā, arī ir pārāk uh, optimistiska. Mums ir jādomā, kā mēs varētu nodrošināt kapitālu šim fondam. Protams, mēs saprotam, ka šis fonds ir vajadzīgs, bet mums ir vajadzīgi arī tādi veselīgi noteikumi. Pirmkārtām to vajadzētu vērst uz konkrētiem uzdevumiem. Mēs vēlamies redzēt eh, precizitāti eh, tajā, kā tiek noteiktas mūsu vajadzības. Pretējā gadījumā tas vienkārši nebūs reāli. Es tāpat domāju, ka ir vajadzīga arī skaidrāka informācija un, un detalizētāka informācija no dalībvalstīm. Mums vajadzētu panākt arī papildu finanšu līdzekļus no dalībvalstīm. Un pēdējais, ja mēs koncentrēsimies uz strateģiskiem investīciju projektiem, Eiropas projektiem, tad iespējams, ka uh, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem pārnikas daudz nepaliks, un galu galā tieši šie uzņēmumi rada darba vietas. Tie ir uzņēmumi, kas nodrošina ekonomikas uh, um, rādītājus un veiksmi. Tagad pats pēdējais - enerģijas tīkli, transports, novatoriskums, platjoslas, um, interneta piekļuve, tas viss ir ļoti svarīgi. Taču šos rezultātus mēs izjutīsim tikai ilgtermiņā. Mums nāksies ļoti ilgi gaidīt eh, līdz rezultātiem. Es domāju, ka mums vajadzētu par to padomāt. Liels paldies par jūsu uh, uzmanību. Liels paldies! Tagad došu vārdu Dominikam Hānam, kurš ir īrijas uh, parlamenta Eiropas lietu komitejas vadītājs. Paldies, kolēģi! Lielas paldies, ka mm, devāt man iespēju jūs uzrunāt, lai izteiktos par Eiropas eh, strateģisko investīciju plānu. Jaunaš, jauniešu bezdarbs eh, Eiropas Savienībā pašlaik ir lielākais izaicinājums. Mēs zinām, ka ir 24 miljoni cilvēku, kas ir bez darba, un 5 miljoni no tiem ir uh, jaunāki par 25 gadiem. Mūs visus uztrauc tas, ka Eiropā būs stagnācija, ja um, pēc iespējas drīzāk netiks īstenota uh, Eh, investīciju stratēģiju. Es patiešām apsveicu Junkara plānu, man arī prieks, ka viņš tik ātri nāca ar to klajā un jau pirmajā savā mandāta mēnesī sāka par to pie tā strādāt. Tāpat arī mums ir jāstrādā pie uh, perifērajām Eirozonas valstīm, kuras būs riskantākas investoriem, un tām vajadzētu dot prioritāti šajā plānā. Uh, tas, protams, uh, ir ļoti patīkami tādām valstīm kā manējā, proti īrija un eh, tās ir visvairāk cietušas no ekonomiskās krīzes. 240 miljardi eiro ir paredzēti ilgtermiņa investīcijām un 75 miljardi uh, investīcijām um, mazajiem un vidējiem uzņēmumiem. Man uh, ļoti patika Maltas kolēģi teiktais par MBU ietekmi uz darba vietu radīšanu. Uh, Liela problēma MVU ir tāda, ka ir ļoti grūti nodrošināt nacionālās investīcijas eh, šādu veidu uzņēmumiem, un mēs ceram, ka šis plāns palīdzēs. Taču man mazliet uztrauc eh, kopējais šis eh, pakotnes apjoms. Te ir runa par kaut kādiem 200 atšķirīgiem projektiem, kuru kopējās izmaksas ir 1,4 triljoni eiro. Tas ir četreiz vairāk nekā vispār ir paredzēts eh, fondā, tāpēc jautājums ir par to, vai šo fondu pietiks. Mēs eh, dzirdējām šorīt no rīta, ka eh, Pervanča Bērēs un Lauta Čigāna abas runāja par to, ka ir vajadzīgs, ka ir, ka ir jūtams investīciju deficīts, ja mēs sevi salīdzinām ar ASV un Ķīnu. Domāju, ka mums vajadzētu ātri pie tā strādāt. Mēs vairāk lēnu gatavojam risinājums krīzei. Eh, investīciju fondi nebūs pieejami līdz rudenim. Un, protams, būs arī sarežģīti izveidot vajadzīgās struktūras. Tas varētu izrādīties sarežģīti. Mēs zinām, ka ļoti daudz naudas nāks no Eiropas investīciju bankas. Uh, no institūcijas, kurai nepatīk riski tā, un kura ļoti piesardzīgi izturas pret pro, riskantiem projektiem. Kā Edmunds teica, arī šis līveriģis reits virošanas rādītājs ir diezgan neskaidrs, un uh, parasti um, Eiropas investīciju banka šāda veida projektos um, neinvestē. Uh, Papildu izmaksas tiks sadalīts pa vairākiem gadiem. Eh, ļoti daudz izmaksas saistīsies ar ilgtermiņa strateģiskajām investīcijām. Mēs, protams, saprotam, ka ļoti svarīgi ir investēt ilgtermiņā, taču arī šeit vajadzīgs ir līdzsvars, jo kvalitatīvas darba vietas ir vajadzīgs jau tagad. Mēs dzirdējām, eh, ko teica Lopes Fernandes no Spānijas. Viņš stāstīja par jauniešu bezdarba ietekmiņu valstī. Šie jaunieši nevar gaidīt septiņus gadus, un eh, Edna Haidena no manas eh, komitejas arī teica, ka uh, mums ir jārīkojas pēc iespējas ātrāk. Mans uh, kolēģis no Slovākijas Bahaskungs runāja par uh, darba tiesībām. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šīs radītās darba vietas būtu kvalitatīvas un ilgspējīgas. Īrijā mūs ļoti uztrauc uh, šie nulles stundu līgumi un arī atšķirīgās eh, algas, eh, kas atšķiras eh, pa dzimumiem. Kozakā septembrī mēs runājām par to, ka ir jāievieš sociālie indikātori, izvērtējot 2020 stratēģiju. Mans ieteikums būtu rīkoties līdzīgi ar šo plānu. Arī šeit ir jāievieš indikātori, kas ļautu nodrošināt, lai radītās darba vietas ir ilgspējīgas. Esmu priecīgs, ka padomu šo plānu apstiprināja decembrī. Tagad mums ir jāizdara jādara spiediens uz dalību valstīm, lai tās palīdzētu finansēt šīs investīcijas. Mēs zinām, ka ir ļoti lielas valstis, kurām ir vajadzīgā kapacitāte investīcijām, bet kas to nedara. Tieši tāpēc vajadzētu izdarīt spiedienu uz šīm valstīm, lai mēs varētu veicināt ekonomisko izaugsmi. Mēs zinām arī, ka ir tādas valstis kā īrija, eh, kuras eh, nevar investēt eh, fiskāla kompakta nosacījumu dēļ. Es ceru, ka dalībvalstis vienosies par to, ka investīcijas eh, šī fonda ietvaros netiks pakļautas fiskāla kompakta nosacījumiem. Un eh, es priecājos, ka Junkers šodien teica, ka investīcijas varētu iekļaut arī valsts parādā. Es domāju, ka tas nāks par labu un dalībvalstis to akceptēs. Cerams, ka šis investīciju fonds tiks vērtēts Um, pēc tā, cik daudz darba vietas radīs. Mēs uztraucamies, ka šis fonds ir par mazu un ka to uh, īstenos par aklēnu. Uh, Kopsavilkums ir tāds, ka dalībvalstīm ir jādod savus ieguldījumus šajā fondā, lai tas varētu virzīties uz priekšu. Komisijai vajadzētu nodrošināt, lai eh, tiktu, nod, tiktu radīta laba projektu vadība. Mums ir vajadzīgi šie svirošanas faktori, un tos vajadzētu kontrolēt, lai mēs varētu realizēt eh, investīcijas pilnā apmērā. Vajadzētu arī nodrošināt pasākumus, lai radītās darba vietas būtu ilgspējīgas, kvalitatīvas un labprāt uzklausīšu arī to, kas jums ir sakāms. Eh, Paldies, un tagad došu vārdu pēdējai ievada daļai. Danutas Jašlaviekas kundze, viņa ir vicepriekšsēdētāja šajā komitejā, bet arī referente par nodarbinātības uh, atzinumā priekšlikumam regulai Eiropas stra fonda strateģiskām investīcijām īstenošanai. Paldies priekšsēdētājiem! Pēc diviem uh, detalizētiem pārskatiem, kurus dzirdējām, varbūt uh, mums vajadzētu tā vispārīgāk parunāt par to, uh, kā mēs parlamentā gatavojamies e, šīs regulas īstenošanai. Es tāpat, e, dāmas un kungi, vēlētos izgaismot vairākus pozitīvus aspektus Junkera priekšlikumā. Mums šeit runa ir par ļoti svarīgu regulu Eiropas fondam strateģiskām investīcijām. tūkstošiem no eiropiešu šis dokuments e, rada cerības. Šis dokuments ir gan iespēju dokuments, gan arī atbildību uzliek uz mūsu pleciem tas, kas tiks ierakstīts šajā regulā, būs kā jauns virzītājs spēks Eiropā. Kopš krīzes sākuma Eiropā esam ļoti daudz runājuši gan šeit parlamentā, gan arī citur par šiem jautājumiem. Mēs cerējām, ka jauns instruments dos mums jaunas iespējas izaugsmē, bet jau šobrīd mēs ļoti skaidri redzam, ka nekādi faktiskā izaugsme īsti nav redzama. Neskatoties uz to, cik šis dokuments ir svarīgs, mums īsti nav daudz laika, lai pie tā strādātu. Var, varbūt jau tas ir labi. Bieži vien dzirdam kritiku, ka mēs ļoti lēni strādājam, pieņemot svarīgus lēmumus. Bet ne jau tikai mums šeit parlamentā nav pietiekam daudz laika, arī citām iestādēm tā, tā nav. Vēlos tikai atgādināt, kas jau ir noticis un kas notiks pavisam drīz. Komisijas priekšsarētājs Žanklots Junkers eh, iepazīstināja ar savu investīciju plānu pagājušā gada jūlija beigās. Padome decembrī pieņēma šo plānu un aicināja līdz likumdevējs paveikt visu nepieciešamo darbu līdz marta beigām. Tāpat laikā komisārs Dombrovskis eh, paziņoja, ka kompromisu varētu panākt ātri saņemot nepieciešamo atbalstu no dalību valstīm. Sarunas sākās 19. janvārī. Mūsu komitejā mums jābalso vēlākais 1. aprīlī, kas mums ļaus div, eh, divos mēnešos eh, sastādīt nopietnu atzinumu par nu, mūsu komitejai. Ja viss noritēs kā plānots, tad līdz māja vidum darbs komitejā būs pabeigts, kas nozīmē, ka fonds varētu sākt savu darbību jūnijā, kas ir ļoti ātrs darba temps pie likumdošanas tiesība akta. Junkera kunga regulas priekšlikums iekļauj vairākas pozitīvas lietas. Investīcija fonds balstās uz trim pilāriem. Pirmais pīlārs ir nepieciešams, lai piesaistītu papildu investīcijas tuvāko trīs eh, gadu laikā. 315 miljārdu e, eiro apmērā. Otrais pīlārs paredzēts mērķiecīgiem eh, pasākumiem, ar kuriem tiktu nodrošināts, ka fonds atbilst reāla ekonomikas vajadzībām. Trešais pīlārs ir nepieciešams, lai nodrošinātu normatīvo drošību un prognozējamību. Mēs šo pavairošanas multiplikācijas efektu varēsim panākt tikai tad, ja piesaistīsim pietiekam liels privātos līdzekļus. Pamat pieņēmumi, uz kur balstās ideja par fondu, ļauj mums cerēt, ka nauda tiks atbilstīgi īsti, eh, arī izmantota. Līdz šim mēs esam redzējuši to, ka nauda, kas tiek tērēta īstermiņa pasākumos, nedod cerētos rezultātus. Nauda no šī investīciju fondu tiktu izmantotu e- enerģētikas tīklu, infrastruktūras uzlabošanā un citos projektos, kas tiktu saistīta ar reālu ekonomiku, un tas ir ļoti svarīgi. Projekti tiktu atlasīti pēc rentabilitātes, pēc pievienotās vērtības Eiropas līmenī un atbilstību mūsu Eiropas mērķiem. Šādas investīcijas ir paredzētas, lai eh, radītu ilgspējīgas darba vietas, un šādam atbalstam nevajadzētu aprobežoties eh, tikai ar pārobežu projektiem. Mēs ceram, ka vismaz 2,5 miljonu jaunu darba vietu varētu tikt radītas. Šobrīd mēs zinām, kā Eiropieši un Eiropas iestādes um, kopumā ir uzkrājuši vairāki simtus miljārdus uzkrājumus bankās saskaņā ar ECB datiem. Tātad tas nozīmē, ka ir ļoti liela līdzekļi, kas netiek izmantoti ļoti svarīgu projektu finansēšanā. Mums vienmēr ir e, jāatceras, ka vēl joprojām ir jūtama uzticēšanās krīze Eiropas Savienībā. Šis fonds varētu pārtraukt līdzinējo stagnācijas situāciju. Tās nav tikai cerības, bet tas ir tas, ko investori faktiski arī sagaida. dalību valstu iemaksām fondā nevajadzētu uzlikt uh, papildus slogu uh, un radīt deficītu valstīm. Parlamentam vēl ir zināms bažas uh, par to, vai šie paredzētie reizinātāji, kas tiks izmantoti, tik tiešām ir sasniedzami. Īpaši svarīgi ir eh, mazo vidēju uzņēmumu loma eh, ekonomikā tieši darba vietu radīšanā. Un tieši MVU būtu jābūt galvenajiem atbalsta saņēmējiem no šī fonda. Bet rodas jautājums, vai šādi MVU varētu eh, radīt ieplānoto efektu fonda ietvaros būs komiteja, kas būs atbildīga par projektu atlasi, un cerams, ka tie nebūs politiski lēmumi, bet gan tiešām tiks izvēlēti rentablākie projekti. Vēl viena iespēja problēma saistīta ar vadības, um, kom, vadības grupas izveidi. Izskatās, ka um, bagātajām dalību valstīm būs noteicoša loma šajā valdē tas nu, no politiskā viedokļa tas tāds strīdīgs jautājums ir. Tātad e, finansējums no šī fonda tiks izmantots reāli ekonomikas atbalstam, bet konkrēti kriteriji mums nav zinām. Šādai informācijai jau būtu jābūt pieejamai, lai potenciāli investori varētu uh, saprast uh, savu interesētību šajā fondā. Paldies! Tur dzirdējām daudz faktu, kas mums ir interesanti. Un tagad sāksim ar divu minūšu uzstāšanos. Dodu vārdu Jokop Lunde kungam no Dānijas parlamenta. Tak for ordet, formand. Liels paldies, priekšsēdētājs kundze. Es pārstāvu sociāldemokrātu partiju. Un uh, Mēs saskatām tiešām uh, labas izredzes šim Eiropas investīciju fondām. Protams, ir interesanti, kādi projekti tiks īstenoti. Mēs ceram, ka šie projekti nodrošinās labāku energo resursu pieejamību un sadali Eiropā. runājot par tik liela mēroga starptautiskām investīcijām un pārobežu projektiem, mums ir jārespektē atsevišķu dalību valstu darba tirgus nosacījumi un jānovērš sociālais dempings. Un, un uh, tas ir viens no svarīgiem jautājumiem, kam, par ko jādomā var arī eh, veicināt izglītības līmeņu pieaugumu jauniešu vidu un kopumā strādājošo vidu. Ah, to var panākt ar eh, šo projektu palīdzību. Enerģētika un energoinfrastruktūra, manuprāt, ir tās divas jomas, kur mēs būsim ieguvēji, un es tiešām eh, pilnībā atbalstu šādu projektu realizāciju. Paldies Saskjurīnskas no Lietuvas parlamenta. Paldies priekšsādātāji. Īsts komentārs par brīvu darba spēka pārvietošanos un jauniešu mobilitāti. Vai tas ir pozitīvi, vai šādas parādības pozitīvi ietekmē visas valstis? Uh, Piemēram, eh, Lietuva piedzīvo to, ka jaunieši brauc prom no valsts, jo sociāla ekonomiskā situācija mūsu valstī viņiem ir nepieņemama. Bet tie ir mūsu pilsoņi, mēs esam viņos ieguldījuši līdzekļus, mēs viņus esam izglītojuši un tagad viņi brauc prom no mūsu valstis tādēļ, ka pastāv divu ātrumu Eiropa. Ir milzīgas atšķirības starp bagātajām dalību valstīm un nabadzīgākajām dalību valstīm un mūsu jaunieši nodrošina IKP pieaugumu šajās bagātākajās valstīs, nevis mūsu valstī. Mums ir uh, plaši izplatīta nabadzība, mums ir augsts uh, pašnāvību skaits valstī. Uh, Un tagad šie jaunieši brauc prom, strādā citās valstīs, un viņus tagad arī vaino visos ekonomiskajās problēmās, ko piedzīvo, piemēram, apvienotā karaliste. Un tas ir ļoti pazemojoši. Emigrācija no nabadzīgākajām Eiropas Savienības dalību valstīm samazina mūsu ekonomikas potenciālu, pas, padziļina mūsu demogrāfiskās problēmas un, un arī uh, padara smagākas tās problēmas, kas saistīts ar iedzīvotāju novecošanos, un vai mums beidzot nevajadzētu kaut ko darīt, lai nodrošinātu kompensāciju tām valstīm, no kurām brauc prom jauni, labi izglītoti cilvēki. Varbūt būtu jāievieš kāds obligāts kohēzijas mehānisms, kurš attiektos uz visu Eiropas Savienību kopumā, neatkarīgi no tā, vai valsts ir bagāta vai nabadzīga Un uh, no šāda viedokļa būtu šis jāizskata. Tagad vārds Latvijas parlamentu pārstāvei. Labdien, dāmas un kungi! Pašlaik Latvijā un Eiropā esam īpašā pārmaiņu situācijā, kad ekonomikas un monetārās savienības sociālā dimensija ir kļuvusi reāla neatliekama nepieciešamība. Šo pārmaiņu situāciju ir svarīgi, ir svarīgi pareizi vadīt, lai nepalaistu garām īsto brīdi un nezaudētu politisko gribu nepieciešamajiem uzlabojumiem. Galvenais no tiem ir nepieciešamība līdzsvarot nodarbinātības un sociālos aspektus ar makroekonomiskajiem un finanšu jautājumiem. Šis uzdevums šobrīd Latvijas prezidentūras pilnvaru laikā ir jo īpaši aktuāls neatliekami Eiropas Savienības līmenī jāvienojas un jāiedzīvina, jāiedzīvina nodarbinātības, izaugsmes un investīciju pakotne, uz kuru, kā zināms, daudzi liek lielas cerības. Eiropas Savienības iekļaujošajai un ilgspējīgai izaugsmai ir vitāli nepieciešama izsvērta publisko un privāto investīciju programma visām Eiropas Savienības dalībvalstīm jābūt iespējām izmantot finanšu instrumentus atbilstoši to būtiskajām vajadzībām. Svarīgi ir nodrošināt, lai investīcijas izvēlēto projektu īstenošanā rada jaunas un kvalitatīvas darba vietas, tādējādi veicinot cilvēku kapitāla attīstību, nodarbinātību un radikālu nabadzības mazināšanu. Uzskatu, ka šajā kontekstā ir svarīgi radīt labvēlīgus nosacījumus uzņēmumiem – ļaut tiem attīstīt savu darbību ilgtspējīgā un atbildīgā veidā jo īpaši svarīgi ir atbalstīt mazos un vidējos uzņēmumus, kuriem ir galvenā loma darba vietu radīšanā. Šo mērķu sasniegšanai nepieciešams pilnveidot sociālā dialoga instrumentu izmantošanu un atrast risinājumus, kā ciešāk un tiešāk ekonomikas un monetārās savienības sociālās dimensijas stiprināšanā iesaistīt sociālos partnerus kā arī reģionālās un vietējās varas sociālo partneru un vietējo un reģionālo varu ciešāka iesaiste nepieciešama arī Eiropa 2020 stratēģijas pārvaldības procesos, gan Eiropas Savienības, gan nacionālā līmenī, atbilstoši katras dalībvalsts situācijai un praksē. Paldies! Thank you very much. I'll give the... Liels paldies! Gadvārds Marija Hau Rodrīgēs, mūsu parlamenta deputātei no parlame, Eiropas parlamentā, un viņa ir sociāldemokrāta grupas vicepriekšsēdētāja. Paldies priekšsēdētāji, man ir liels prieks konstatēt plašu vienprātību dalībnieku vidū ka viņi piekrīt tam, ka ir nepieciešams šis investīciju plāns, lai radītu jaunas un labākas kvalitātes darba vietas Eiropā. Un Eiropas stratēģijā 2020, kas ir paredzēta izaugsmai un nodarbinātības veicināšanai, jāpiešķir atbilstoši līdzekļi, kuru līdz šim trūka ir jānodrošina, ka uh, projektu atlases kritērijos tiek iekļauti arī kritēriji tādi kā darba vietu radīšana un darba vietu kvalitāte. Mums šie kritēriji ir arī jāizmanto, lai izvērtētu strateģisko investīciju fondu Tātad ir jāliek akcents uz nodarbinātību un kvalitatīvām darba vietām. Es arī piekrītu kolēģiem, kuri pauž bažas par paredzēto svīras efektu šajā fondā, jo šobrīd tas uh, pastāv bāžas, ka šīs fonds varētu nedarboties, ka nebūs iespējams panākt tik lielu sviras efektu. Un arī jautājums, kā piesaistīt dalību valstu iemaksas šai fondā. Mums ir jānodrošina tas, lai mūsu valdības veic šīs iemaksas. Un ir jānodrošina tādēļ, lai visas dalību valstis varētu piedalīties šajā fondā un gūt reālas priekšrocības. Bet šobrīd tas vēl nav garantēts. Jo, ja dalību valstī ir uh, iesaistīta pārmērīga deficīta procedūrā, tad šīs valstis, um, šīm valstīm nav paredzēts, ka projektu līdzfinansējums netiek iekļauts uh, deficīta aprēķinos. Tātad šī situācija ir jāuzlabo. Un pēdējais. Ļoti liels prieks, ka mēs visi esam sanākuši šodien kopā, jo mums ir nepieciešama cieša sadarbība starp Eiropas parlamentu un dalību valstu parlamentiem, lai varētu īstenot šo investīciju plānu. Un es gribu jūs informēt, ka mūsu grupai nosacījums atbalstot Žanu Klodu Junkaru bija tas, ka ir jāīsteno šāds Eiropas investīcija plāns. Paldies. Tagad vārds Piotram Janskim no Polijas parlamenta. Paldies. Turpināšu runāt poļu valodā. investīciju plāns ir paredzēts, lai stimulētu Eiropas ekonomikas attīstību, ražošanu, IKP pieaugumu. Kā minēja Ulskogs kundze, ir jāzina vienai rokai, ko dara otra roka tiešām. Rūpniecības īpatsvars Eiropas ekonomikā uh, ir nepietiekams un, diemžēl, um, šobrīd uh, tiek ierobežota rūpnieciskās ražošanas uh, kapacitāte. Nākamais jautājums ir saistīts ar uh, Junkera plāna finansējumu. Ir paredzēts šo naudu ņemt no projektiem, kas jau tiek īstenoti un Polijā mēs saskatām zināmu risku attiecībā uz kohēzijas fonda un citu Eiropas fondu izmantošanu. Tas būtu nepieļaujami. Tas, ka šis plāns tiek īstenots, ir atbalstāmi, bet mums ir jāņem vērā arī katra dalība valsta specifiskās vajadzības pastāv arī dažādi plāni attiecībā uz nodokļu harmonizāciju, kuros netiek ņemta vērā dalību valstu specifika, un tie arī ierobežo investīciju iespēju šajās valstīs. Kaut gan uh, e, Junkera plānām būtu jārada investīcijām labvēlīgi apstākļi. Polijā ir zemes darba algas, ja salīdzina ar to, cik daudz cilvēki strādā. Un tomēr minimālās algas harmonizācija eh, punktā 21, 23 eh, ir eh, šeit norādīti nepareizi. Šis jautājums jāatstāja dalību valstu ziņā. Paldies. Tagad vārds Gabrielai Kretu no Rumānijas parlamenta. Paldies. Runājot par darba tirgus reformām, man ir viens secinājums, kolēģi. Operācija ir ļoti izdevusies, tikai, diemžēl, pacients ir nomiris. Jā, par kādu darba tirgu mēs šeit runājam, man īsti nav skaidrs, vismaz divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, Eiropas Savienībā nepastāv darba tirgus. Ir 28 atšķirīgi darba tirgi ar 28 cenu līmeņiem, jeb algu līmeņiem, ar kolektīviem nolīgumiem un tā tālāk. Es nāku no valsts, kur vidējā alga ir sešreiz zemāka par Eiropas vidējo algu bet uh, dzīves uh, izmaksas ir 75-80% no vidējām Eiropas Savienībā. Un darba tirgus jau nav tirgus pats par sevi. Tas ir saistīts ar citiem jautājumiem, jo mūsu tirgus ekonomikas mērķis nav pilnīga nodarbinātība viss ir saistīts ar pieprasījumu citos tirgos. Iekšējais preču un patēriņu, tas ir atkarīgs pārsvarā no iekšējā preču un pakalpojumu tirga cīņa pret eh, nevienlīdzīgiem ienākumiem ir eh, galvenais mērķis, kas mums būtu eh, jāīsteno, ja mēs tiešām domājam par cilvēku labklājību. Vidējie mazie uzņēmumi nodrošina 80-90% jauno darba vietu, un lielie uzņēmumi nav galvenie darba devēji. Tas visiem zināms. Un vai uh, Junkera plāns ir vērsts uz maziem vidējiem uzņēmumiem? Nē, tā tas nav. Kaut gan šie uzņēmumi uh, rado ražo preces un pakalpojums, kas nepieciešām patērētājiem. Bet um, būtu jā, jādomā par uh, reformām un um, nevienlīdzības mazināšanu. Es esmu labi informēta optimiste. Un Junkera plāns pat, ja to izdosies īstenot, neatrasinās pastāvošās nodarbinātības problēmas, diemžēl. Paldies! Laura Āgija, mūsu uh, komitejas deputāta no Eiropas parlamenta. Es uh, būtībā nejūtos tik izolēta. Es uh, konstatēju, ka man ir daudz domu biedru, kaut arī es nezinu, vai mēs vienmēr visi dzīvojam vienā un tajā pašā pasaulē. Nu, runājot par šo Eiropas strateģisko investīciju fondu, kā to sauc Junker kungs. Nu, nav tādas īstas skaidrības. Varbūt kā beidzot kāds mums dos atbildes uz mūsu neskaidriem jautājumiem un sniegs pamatojumu. Pirmkārt par līdzekļiem. Tos mēs paņemam no eksistējošām programmām, piemēram, apvārsnes 2020 un pārvietojam tos tagad uz šo fondu. Nu, kāda tam visam ir jēga vai kāds var paskaidrot? Ja mēs atņemam naudu zinātnē un, piemēram, novirzām šos līdzekļus citu mērķu sasniegšanai. Tālāk par privātām investīcijām. Arī šeit nav skaidrības kurš uh, privātais investors ieguldīs tik riskantos projektos. Šobrīd neviens privātais investors nav ieinteresēts, un tad pēkšņi notiks kāds brīnums, un visi vēlēsies veikt šīs investīcijas. Nākamais neskaidrais jautājums - dalību valstu ieguldījumi kādēļ valstīm būtu jāinvestē, ja ne, nav nekādu garantiju, ka tieši šīs valsts iesniegtie projekti gūs atbalstu. Nu, kādēļ tad uh, vienai valstī būtu jāsubsidē citas valsts īstenotie projekti? Protams, solidaritāte ir nepieciešama. Tāpat laikā solidaritāte nevar būt uh, tāda, nu, kam nav jēgas. Tālāk uh, IKP deficīts. Šeit ir ļoti stingri noteikumi. Un jau ir paziņots, ka ne visām dalību valstīm būs iespējams šīs investīcijas izslēgt no deficīta Un šis tātad būs droši vien piecu gadu plāns, un tad tas tiks vēl pagarināts, un kāds tad būs rezultāts, nu, tā būs neveiksme. Atliek tikai padomāt par izaugsmes paktu, kurš arī ir cietis neveiksmi. Slovenijas pārstāvim vārdu. Najlepša hvala, spoštovana predsedujoča, spoštovani visoki zbor. Paldies, priekšsēdētāji, dāmas un kungi. Paldies par uzaicinājumu. Es pirmo reizi esmu šāda aktīvā lomā šeit, šajā iestādē, un vēlos vēlreiz eh, sirsnīgi pateikties par uzaicinājumu par lielisko organizēšanu. Atšķirībā no iepriekš runājotājiem kas bija man blakus sēdošā kundze no Rumānijas, kas bija diezgan pesimistiski noskaņota. Es personīgi vēl šobrīd esmu optimistiski noskaņots attiecībā uz jaunu darba vietu izveidi, šo darba vietu stabilitāti un kvalitāti. Un, bet, protams, man ir savas bažas. Mēs esam dzirdējuši uh, ka Eiropas Savienībā šobrīd kopumā ir ap 24 miljoniem bezdarbnieku. Tas ir 12 reizes vairāk nekā visi Slovenijas iedzīvotāji kopā. Arī mums, protams, ir eh, ambiciozi mērķi, infrastruktūras jomā, enerģētikas jomā. Tie ir projekti, kas varētu radīt lielu pievienoto vērtību. Bet šobrīd mums ir jābūt aktīviem tulīt un uzreiz un jāpieņem pasākumi. Nu nevar būt tā, ka cilvēki sajūtas kā otršķirīgi cilvēki. Mēs nedrīkstam domāt par to, ka Eiropa drīkst eksistēt divos ātrumos. Noslēgumā atkārtošu, esmu optimists. Visi kopā - Eiropas komisija, Eiropas parlaments un nacionālajie parlamenti un valdības - kopā mums noteikti izdosies rast samērīgus risinājumus, izbūvēt nepieciešamās dzelzceļlīnijas, ceļus, radīt nepieciešamās darba vietas arī nākamajām paudzēm. Tālāk vārds ir Vilijai Blinkevičūtei, kurai ir Eiropas parlamenta deputāte. Ačiū pirmininkē. Na, pirmiausia, aš sve... Paldies, priekšādātāji. Pirmkārtām es uh, vēlētos uh, pateikt, ka priecājos par iespēju, ka mēs uh, m, Eiropas parlamenta deputāti diskutējam par Junkera investīciju plānu kopā ar dalību valstu parlamentu deputātiem. Godāmie kolēģi, mani tas patiešām iepriecina. Un pirmkārtām tāpēc, ka Barozo komisija galvenokārt uzsvaru lika uz taupīšanu, un galvenokārt līdzekļi tika ņemti no sociālās dimensijas. Tagad ir jūtama uzlabošanās, tāpēc, ka Junkers ir sācis domāt par investīciju plānu. Mēs šeit parlamentā un arī mūsu komitejā, sociālo lietu komitejā esam runājuši par to, ka šim investīciju plānam vajadzētu nodrošināt atdevi no investīcijām. Un, proti, šai atdevē ir jābūt eh, kvalitatīvām, ilgspējīgām darba vietām. Kolēģi šodien ļoti daudz par to runāja. Citādi Eiropas Savienība nevarēs nodrošināt izaugsmi, netiks nodrošināta savstarpēja uzticēšanās un nebūs arī nekādu rezultātu. Jomas, kurām ir vajadzīgas investīcijas, ir tās, kas stiprina Eiropas Savienību un tās drošību jo īpaši ir jāņem vērā pašreizējā ģeopolitiskā situācija, un šeit es domāju par enerģiju, transportu un digitālo tirgu. Tās ir lietas, kas eh, nodrošinās eh, konkurētspēju Eiropas Savienībā. Ja mēs izslēgsim mazos un vidējos uzņēmumus, mēs nevarēsim panākt rezultātus. Tagad, runājot ar eh, Nacionālo parlamentu deputātiem es gribētu uzsvērt, ka maziem un vidējiem uzņēmumiem vajadzētu būt daļai no šī plāna, tāpēc, ka šie uzņēmumi nodrošina visvairāk darba vietu Eiropas Savienībā. Neviens nesaka, ka būs vienkārši nodrošināt šos 350 miljārdus eiro, taču um, parlamenti, privāti investori un sociālajie partneri, kā arī Eiropas parlaments Visi, eh, visiem ir jāsadarbojas, lai mēs panāktu vislabākos rezultātus. Vārds vēl vienam Eiropas parlamenta deputātam. Enrique Calvet is not here. Nē, Calvet kungs, tomžēl, nav klāt. Gracias. Paldies. Es īsti nesaklausīju savu vārdu. Liels paldies, ka devāt man uh, iespēju izteikties. Pavisam īsi es gribētu pieminēt trīs idejas. Domāju, ka kopumā mēs uh, visi esam vienisprātis. Junkara plāns ir apsveicams, tas ir uh, noteikti um, daudz labāk nekā nekas. Protams, mēs šeit varam runāt par piesardzību, te nav runa par ārkārtīgi lielām summām, bet es gribētu visu to eh, skatīt no praktiskās puses. Īstenošanā es eh, domāju, ka mēs saskarsimies ar problēmām, ja mēs nenošķirsim īstermiņu no ilgtermiņa. Domāju, ka mēs visi varam vienoties par to, ka investīcijām ir jābūt vidēji termiņa un ilgtermiņa un pietiekami konstruktīvām. Tātad te ir jārunā par ārējo ekonomiku, inovācijām un tā tālāk. Taču īstermiņā ir runa par bezdarbu. Bezdarbs um, zināmos Eiropas Savienības reģionos jau rada Eiropas problēmas. Te nav vairs runa par nacionālu problēmu. Šī problēma var izvērsties ļoti dārga Eiropas Savienības ekonomikai. Tas noteikti ir jāņem vērā, izvēloties projektus. Domāju, ka pastāv arī problēmas ar plāna definīciju. Mums ir jāsadarbojas, un šeit nav runa tikai par uh, Eh, valstu līmeni. Vajadzētu domāt arī par izvēles kritērijiem, sociālo pusi eh, un nodarbinātību. Šeit mans ieteikums būtu šos izvēles kritērijus noteikt pēc nodarbinātības, eh, pēc radīto darba vietu skaita, un tam ir jābūt pienākumam. Tāpat noteikti ir jāiesaist MVU, jo tieši tie rada visvairāk darba vietu. Nedrīkstam aizmirst, ka lielās investīcijas parasti iet roku rokā tieši ar lieliem uzņēmumiem. Man vairs nav atlicis daudz laika, taču mani uztrauc tas, ka vienmēr tiek uzsvērts, ka uh, ir vajadzīgas augstsvērtīgas un kvalitatīvas darba vietas un ilgtspējīgas darba vietas. Viss izklausās ļoti skaisti, negribu šeit neko iebilst, taču mēs nedrīkstam arī aizmirst, ka eh, bezdarba problēma Eiropā eh, visvairāk saistās ar eh, darba ņēmējiem, kas ir ļoti neaizsargāti, un šeit mums ir jārīkojas ārkārtīgi strauji, mums vajadzētu domāt par jebkādu darba vietu radīšanu. Paldies, Eiropas parlamenta deputāts. Liels paldies, priekšādētāji! Es ar ļoti lielu interesi uzklausīju uh, priekšlikumus par projektiem Rumānijā un arī citur. Uh, ļoti liels uzsvers tiek likts uz infrastruktūru. Jā, pat tiešām īstermiņā infrastruktūra mums varētu uh, palīdzēt, um, lai mēs atrisinātu uh, darba vietu problēmas. Taču es uzskatu, ka uh, akcentu vajadzētu likt galvenokārt uz novatoriskumu, uz pētniecību. Šādā veidā mēs varētu domāt par mm, pievienoto vērtību nākotnē. Tieši tāpat mums ir jāskatās arī uz informācijas, informācijas un mm, tehnoloģiju un uz enerģētikas attīstību. Tieši šāda veida projekti mums ir ļoti vajadzīgi. Uh, Ehm, tā kā es darbojos eh, šajā komitejā Eiropas parlamentā, es domāju, ka mūsu komitejai vajadzētu izstrādāt un komisijai ieteikt kritērijus šo projektu pieļaujamībai. Vajadzētu saprast, kāda veida darba vietas tiks radītas un uz cik ilgu laiku. Vajadzētu nodrošināt, lai uh, šie līdzekļi tiktu izloti, izlietoti um, balstoties uz uh, reālajām vajadzībām. Rumānija noteikti nevarēs ieguldīt 15 miljārdus šajā fondā, taču esmu pārliecināts, ka mums ir vajadzīgs atbalsts uh, šim ilgtermiņu plānam. Komisijai vajadzētu arī uh, ļaut parlamentam iesaistīties eh, projektu izvēlē. Galu galā šādā veidā mēs varēsim uh, samazināt plaisu starp austrumiem un rietumiem. Lielas paldies! Es, es ļauju Jakas kundzei vārds divas minūtes. Lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšādātāji! Es arī vēlējos piedalīties šajās diskusijās, jo tāpat kā daudziem citiem, arī man ir šaubas un bažas. Un es gribētu paust savas šaubas. Domāju, ka te vajadzētu nopietni domāt par projektu īstenošanu. Mēs runājam par visu Eiropas projektiem, par enerģētiku, pētniecību, novatoriskumu, par šādu veidu projektiem. Uh, Mēs sakām, ka mēs vēlamies stimulēt vai arī atvērt iesaldētās investīcijas un kapitālu mūsu valstīs. Mīlēcīgi mēs sakām, ka mēs vēlamies palīdzēt MVU. Šeit man rodas tādas pamatotas šaubas, vai e, šiem MVU ir pietiekami liels potenciāls, lai tie varētu piedalīties šādos projektos. Vai mazie un vidējie uzņēmumi patiešām ir īstais spēlētājs, kas varētu izmantot šos līdzekļus. Domāju, ka šīs šaubas ir pamatotas. Ja mēs paskatāmies uz eh, mazajiem uzņēmumiem Eiropā, tad domāju, ka viņi nav gatavi šiem ļoti ambiciozajiem pasākumiem. Investīciju plāns ir ļoti labs, bet ļoti sarežģīts. Piekrītu saviem slovēņu kolēģiem, kas teica, ka mēs visi esam atbildīgi par uh, šo plānu. Mums vajadzētu nodrošināt, lai šis plāns tiktu reāli īstenots, un te vajadzētu iesaistīties gan Eiropas parlamentam, gan dalību valstu parlamentiem. Ja mēs vēlamies izvairīties no situācijas, ko aprakstīja mūsu lietuviešu kolēģis, tad, tad jauniešu emigrācija, mana, manā valstī mēs saskaramies ar tādu pašu problēmu. Es nāku no Polijas. Es domāju, ka mums vajadzētu palīdzēt MVU jau tagad. Uh, tā lai e, tie būtu gatavi un vēlētos un arī spējīgi būtu radīt darba vietas jauniešiem. Vajadzētu arī e, nodrošināt konsultācijas un mācības MVU. Mēs runājam par publiskajām privātajām partnerībām. Šķiet, ka kolēģi no Latvijas e, to pieminēja. Bet mums vajadzētu paskatīties arī uz mūsu dalībvalstu likumiem, vai mums ir pietiekami labi tiesību akti, kas stimulē un atbalsta šīs publiskās privātās partnerības. Ja nē, varbūt mums vajadzētu pārbaudīt eh, mūsu tiesību aktus. Mums ir vajadzīga vesela instrumentu virkne, tā lai mazie un vidējie uzņēmumi varētu patiešām piedalīties šajā plānā un lai mēs varētu panākt eh, svirošanas efektu. Noslēgumā eh, tika uzdots jautājums, to uzdeva poļu kolēģis un arī parlamentu kolēģis. Šeit nav runa par eh, fondu pārnesi. Vecie un esošie projekti tiks īstenoti, taču būs vairāk privāto investīciju. Liels paldies visiem par jūsu teikto, domāju, ka esam viensprātis, proti uh, būs sarežģīti, iespējams uh, tas būs riskanti, mēs nezinām, vai mums izdosies. Un viss, protams, var noiet greizi, bet vienlaicīgi es gribētu uzrīkstēties teikt, ka uh, esam arī vienisprātis eh, šeit Eiropas parlamentā un arī kopā ar mūsu nacionālajiem parlamentāriešiem, ka tas ir tāds liels atvieglojums. Pat ja mēs eh, to neredzēsim mūsu valstīs, mēs to dzirdam šeit, un iespējams mēs to sadzirdēsim arī dalībvalstu parlamentos. Šeit nav runa tikai par to, ka mēs eh, diskutētu, par to, kā zaudēt cerības. Mēs šeit runājam par investīcijām, mēs runājam par nākotni, un tām kaut kur ir jāsākas. Bet tas jau ir sācies. Tāpēc mums vajadzētu mēģināt eh, izmantot visas iespējas. Šeit nav runa tikai par darba vietām un jaunatni, te ir runa par nākotni un demokrātiju. Liels paldies par jūsu paustajām cerībām un arī kritiku. Jo, protams, mēs esam realisti, bet mēs arī ticam nākotnē. Vēlreiz liels paldies! I leave this one and you